um, priekšlikumi šīs dienas darba kārtībai. Nē, otrdienas darba kārtība. Vienojoties ar politiskajām grupām, seši Dudas kodifikācijas ziņojumi, par kuriem bija jābalso pa otrdien, tiks atlikti uz vēlāku laiku. Vai ir kādi iebildumi pret šo priekšlikumu? Nē. Nu tad Dudas ziņojumi tiek atlikti uz vēlāku dienu. Dāmas un kungi, ļoti daudzas politiskās grupas ir izteikušas priekšlikumu par to, ka mūsu debatēm par komisijas darba kārtību vajadzētu eh, pievienot arī rezolūciju. Politiskajām grupām tagad vajadzētu savā starpā vienoties, kurš runās, jo īstenībā visi uh, politisko grupu priekšsēdētāji savu priekšlikumu iesniedz gandrīz vienlaicīgi. Lambert kungs, jā, jūsu grupa gribētu rezolūciju, tāpat arī Pitēlas kungs uh, to ir izteicies, par to pašu ir izteicies. Varbūt mēs varētu dot vārdu šiem cilvēkiem, kas ir par šādu priekšlikumu, un pēc tam kāds izteiksies arī uh, pret šo priekšlikumu. Cerams, ka tas būs godīgi. Lūdzu, Pitēlas kungs, jums vārds. Lielas paldies, priekšēdētāji! Kā jau jūs paredzējāt, mūsu grupa ir par to, ka janvārā plenāra sesijā mums vajadzētu iekļaut rezolūciju par komisijas darba kārtības apstiprināšanu. Parlamentām vajadzētu paust savu nostāju. Galu galā mums ir jākomentē prioritātes. Sociālistiem un demokrātiem vajadzētu noteikt mūsu prioritātes, proti mēs gribētu runāt par vīdi un ar to saistītiem jautājumiem. Paldies! Jā, Lamberts, bitte. Lamberta kungs, jūs vēlētais izteikties par šo pašu tēmatu, lūdzu. No, monsieur le président. Priekšādātāji. Es gribēju vienkārši teikt, ka šim parlamentam vajadzētu balsot par komisijas darba programmu. Tas ir vien, viens no svarīgākajiem aktiem. Un, protams, mēs varam izteikties par 2016. gada darba kārtību, un tas nozīmē, ka uh, vēlēšanas, jauna komisija un tā tālāk par to visu mēs runāsim uh, 18 mēnešus vēlāk. Tas tiešām ir smieklīgi. Es uzskatu, ka uh, šim parlamentam visvēlākais janvārī vajadzētu balsot par uh, komisijas darba programmu ar rezolūciju. Un tas tikai pierādīs, ka šī institūcija tiešām eksistē. Uh, Pitelas kunga priekšlikumā ir teikts janvāris, kurš vēlas izteikties par Pitelas kunga priekšlikumu. Nē, nē, man jums vienkārši ir jādod vārds. Cimers kundze, vai jūs vēlaties izteikties par Pitēlas kunga priekšlikumu par janvāri vai par decembra priekšlikumu? Kurš vēlas izteikties par Pitēlas priekšlikumu? Lūdzu, Ferhofštata kungs. Priekšādātāji, es domāju, ka mēs to varētu darīt janvārī. Tas būtu patiešām labi, jo mēs eh, varētu līdz ar to debatēt rīt un tad sagatavot rezolūciju. Es vienīgais uztraucos par to, vai eh, tā nebūs tāda kā Ziemassvētku eglīte. Uh, Es eh, zinu, ka pašlaik eh, varbūt ir īstais brīdis par to runāt, bet es esmu nobažījies. Es domāju, ka mums te būs 10, 15, 20 lapas ar visādām prioritātēm, un tās būs tādas kā politiskas eh, rezolūcijas, un tāpēc es atbalstu Pitēlas kunga priekšlikumu. Sajara kungs, es tagad jautāšu, vai jūs vēlaties izteikties pret Pitēlas kunga priekšlikumu? Lūdzu. Paldies. Lielas paldies priekšādātāji. Es, protams, e, gribētu, lai šī procedūra ir tāda kā vienmēr, viens par viens pret, un tad mēs e, šo visu lietu nesarežģītu. Bet es gribētu teikt, ka komisijas darba programma ir ļoti nopietnas pasākums, jo īpaši tāpēc, ka parlamentam šeit ir iniciatīvas tiesības. Taču šīs gads ir īpašs gads, un mūsu programmēšanas pienākumos nav paredzēta rezolūcija, tikai tāpēc, ka e, komisija sāka darbu 1. novembrī. Līdz ar to nebija iespējas nodrošināt e, rezolūciju septembrī un pēc tam strādāt tālāk. Es uzskatu, ka steidzam rezolūcija nebūs laba, jo īpaši tāpēc, ka Mēs eh, pēc vēlēšanu gada gribam strādāt. Mēs negribam rezolūcijas janvārī par programmu, ko komisija pieņems rīt. Mans priekšlikums būtu šāds - nekādas rezolūcijas, sāksim strādāt. Kolēģi, saskaņā ar reglamentu man ir jāievēro parastā kārtība. Pitēlas kungs iesniedza priekšlikumu par janvāri. Tāpat arī man ir priekšlikums, ko vēlas iesniegt Cimeris kundze, pieņemt rezolūciju šonadēļ. Tāpēc es eh, gribētu lūgt jūsu sapratni. Es gribētu dot vārdu visiem priekšlikumu iesniedzējiem. Lūdzu, Cimeris kundze. Paldies, priekšādātāji. Liels paldies arī par šo skaidrību. Uh, Mana politiskā grupa pēdējās dienās vairākas reizes ir lūgusi, lai mēs varētu debatēt rīt par uh, komisijas paziņojumu. Mums ir jāsagatavo arī atbilstoša rezolūcija, un tas ir jādara lūkāpēc. Pirmkārtām, uh, Mēs redzam, ka komisijai šis būs ļoti nozīmīgs gads. Tāpat arī visas politiskās grupas ir sniegušas savu nostāju par uh, komisijas 2015. gada darba programmas prioritātēm. Treškārt, tāpat ir arī pausti viedokļi priekšādātāju konferencē, kur piedalījās Junkerkungs, Timermankungs, politisko grupu priekšādātāji, Līdz ar to varēja redzēt, kā uh, komisijas pārstāvi reaģēja. Tāpat arī e, šeit ir runa ne tikai par komisijas pasākumu prezentēšanu, kas būtu jāveic nākamgad, bet ir tāpat arī runa par e, slaveno sarakstu. Un esam saņēmuši ļoti daudz protestu no parlamenta. Piemēram, šeit runa par tīru gaisu un atkritumu programmu, to visu nedrīkstētu kaut kur pamest novārtā. Līdz ar to mums vajadzētu runāt par to šonadēļ un sagatavot arī rezolūciju. Uh, Kurš vēlētos izteikties tagad par labu Cimeres kundzes priekšlikumam? Ja man vajadzētu kādu, kas par to izsakās, šeit nav runa par balsojumu. Mēs gribētu tātad tagad lūgt kādu izteikties par Cimeres kundzes priekšlikumu un pret Cimeres kundzes priekšlikumu. Mēs vēl nebalsojam. Lūdzu, dod jums vārdu. Ja, ja mēs vēlamies eh, kaut kādā veidā ietekmēt to, ko komisija var darīt, jo labāk, eh, jo, jo ātrāk mēs rīkosimies, jo labāk. Ja mēs to neizdarīsim decembrī, tad mums tas būs jāizdara janvārī. Tātad, ja būs vairākums decembrim, tad lūdzu tūlīt arī rīkosimies. Kurš vēlas izteikties pret? Nabi? Tātad. Uh, Priekšlikums ir par to, ka vajadzētu debatēt šonedēļ. Šis ir Cīmeres kundzes priekšlikums. Kurš ir par Cīmeres kundzes priekšlikumu? Kurš pret? Kurš atturas? Noraidīts. Tagad balsosim par Pitēlas kunga priekšlikumu. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tagad Labi. Sāksim balsot elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Divsimt trīsdesmit viens par, simt divdesmit viens pret. Tagad trešdiena. Zaļo grupa ir lūgusi pievienot uh, augstās pārstāvis paziņojumu par uh, vārdbrīvību Turcijā. Tad, tad uh, žur, vēršanās pret žurnālistiem temats, par ko es tikko runāju. Došu vārdu vispirms priekšlikuma iesniedzējai Harmsas kundzei. Lūdzu. Sehr geehrter Herr Präsident, erstmal vielen Dank. Priekšsēdētāji kungs, pirmkārt, paldies, ka pievērsāties eh, šim jautājumam. Es domāju, ka visi ir sekojuši līdzi ziņām, eh, kas nāca no Turcijas nedēļas nogalē un vienkārši aizrāvās elpu klausoties par eh, šiem uzbrukumiem kritiski noskaņotajiem žurnālistiem. Uh, un uh, preses brīvība Turcijā bija negatīvi attīstījusies jau ilgi pirms Gizija parka notikumiem. Kritiski noskaņotie preses pārstāvji nonāca cietumos bez kādas tiesiskās procedūras. Un Gizija parka situācija norādīja, ka Turcijā attīstība ir negatīva un ir pienācis pēdējais laiks izteikties par šo jautājumu. Šonedēļ mums vajadzētu par to debatēt Un, manuprāt, priekšlikums janvārī nakt klajā ar rezolūciju par Turciju ir pilnīgi pareizs. Paldies, un tālāk eh, Hierika kungs par eh, šo iniciatīvu. Vispirms es gribētu jums eh, pateikties par to, ka jūs plenārsesijas atklāšanā runājāt par vēršanos pret vārda brīvību Turcijā. Es uzskatu, ka mūsu institūcijai vajadzētu vienmēr uh, mēģināt vērsties pret uh, šāda veida mm, notikumiem. Tas, kas notika vakar Turcijā, ir patiešām nepie. Ļaujami. 13 pilsētās tika arestēti žurnālisti un uh, līdz pat Ziemassvētkiem vēl var gaidīt arī citus uzbrukumus plašsaziņas līdzekļiem. Es uzskatu, ka tas nav pieļaujami, ka uh, galvenokārt vēršas par televīzijas un rādio žurnālistiem. Tātad mums vajadzētu vai nu pieņemt rezolūciju, vai arī aicināt augsto pārstāvi izteikties par šiem notikumiem tā, lai pieliktu tiem punktu pēc iespējas ātrāk. Kurš gribētu izteikties pret Lamsdorf kungs? Es, protams, negribu izteikties pret, es atbalstu Hārmas kundzes nostāju, bet Hierika kunga teiktais par rezolūciju jau šonadēļ, nu, manuprāt, Harmsas kundzes ideja bija prātīgāk. Vispirms diskusija un tad rezolūcija janvārī. Geschickt, äh, Mums vispār ir jānoskaidro, vai mēs iekļausim šo jautājumu darba kārtībā. Protams, jūs arī vēlējāties tā interesanti pieeja šim jautājumam. Mēs, Sešmita kungs, es pieļauju, ka jūs izteiksieties pret šo priekšlikumu. Äh, da frage ich mal, gibt es hier irgendeinen, der gegen den An Vai ir kāds, kas vēlas izteikties pret Harmses kunga priekšlikumu? Pret? Priekšsēdētāji, es domāju, ka te vajadzētu balsot uh, pa daļām. Tas nicht der Fall. Keiner will dagegen. Kāds grib izteikties pret? Neviens? Nu tad balsosim par to, vai vispār mēs iekļausim šo punktu darba kārtībā. Kas ir par? Kas ir pret? Kas atturas? Pieņemts. Tagad kurš gribētu, lai šī diskusija noslēdzas rezolūcija? Kas ir par? Atkārtošu. Tātad par diskusiju mēs jau vienojāmies, augstā pārstāva par to šonadēļ izteiksies. Jautājums šobrīd ir jums, vai jūs pēc tam gribētu lemt par rezolūciju. Kas ir par? Kurš ir pret rezolūciju? Nu, šonadēļ, kad tad vēl? Tātad šonadēļ mēs to skatīsim. Harmsas kundze, jūs runājāt par šo nedēļu vai par janvāri? Es domāju, ka Eiropas parlamentam ir jārīkojas iespējami ātri, taču es arī uzskatu, ka Eiropas parlamentam vajadzētu rīkoties iespējami izlēmīgi. Un uh, Un pēdējo dienu laikā man ir radies iespējas, ka mums ir vajadzīga mierīga un kārtīga diskusija un pēc tam balsot janvārī. Nu, no jūsu iepriekšējiem izteikumiem tas nebija tik skaidri, bet tagad jūs precizējāt. Nu, tagad mēs esam izpildījuši visas vēlēšanās, šonadēļ mēs diskutēsim, janvārī balsosim par rezolūciju. Tagad balsojam. Kas ir par rezolūciju janvārī? Kas ir pret? Kas atturas? Tagad ir skaidrs. Labi. Tātad rezolūcija janvārī. ECR frakcija ir vēlējusies uh, pārcelt uz ceturtdienu balsojumu par uh, rezolūciju par Palestīnas valsts atzīšanu. Meseršmita kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, manuprāt, visi piekritīs, ka šis ir delikāts jautājums un mums vajadzēs vairāk laika, lai pārunātu rezolūcijas kompromisus, tāpēc ECR grupa gribētu pagarināt termiņu līdz trešdienai 11. lai mēs eh, varētu balsot šonedēļ, taču ceturtdien. Kurš eh, ir par Messeršmita kunga ierosinājumu. Neviens, kurš ir pret, kurš vēlas izteikties. Balsojums jau tika pārcelts no pagājušā mēneša uz šo mēnesi. Mums ir bijis ārkārtīgi daudz laika, lai panāktu vienošanos par kopīgo rezolūciju, Tāpēc būtu saprātīgi, ja mēs turētos pie grafika, mēs esam strādājuši saskaņā ar šo grafiku, un mēs noraidām to, ka vajadzētu balsot par šo priekšlikumu trešdien, ceturtdien. Mums vajadzētu balsot par to trešdien, kā tika iepriekš norunāts. Ich lasse über den Antrag von Herrn Messerschmidt. Tātad pārcelšana uz ceturtdienu. Kas ir par Meseršmita kunga priekšlikumu. Kurš ir pret? Kurš atturas? Noraidīts. Līdz ar to mēs esam pārunājuši šīs nedēļas darba kārtību. Un pāriesim pie Ajūzo kundzes priekšlikumu attiecībā uz konvenciju par starptautisko tirzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām. Referentes kundze šeit nav, viņu pārstāvēs. Es